nākošā darbkārtības jautājuma. Un tas ir Štainrukas eh, kundzes ziņojums par sociālo pārmaiņu sociālās inovācijas programmām. Un dod vārdu referentēju Štainrukas kundzei lūdzu. Paldies priekšnādātāji. Pirmkārt, paldies visiem ēnu referentiem par eh, ļoti labo un konstruktīvo sadarbību, kāda mums ir bijusi. Gribu jūs pārliecināt, ka esam panākuši ļoti spēcīgu priekšlikumu, salīdzinot ar komisijas sākotnējo dokumentu, kas mums ir ļāvis arī nonākt pie kopijas pozīcijas trialogā, pateicoties komisijai, Kipras un īrijas prezidentūrām. Visi mēs esam strādājuši cītīgi un smagi. Darbs reizēm ir smagi virzījies uz priekšu, nav bijis viegli, bet gal galā kompromisi, manuprāt, ir pieņemama mums visiem. Tātad, par ko ir runa šajā programmā? Tur tiek ņemts trīs atsevišķas programmas - progress, kas atbalsta Eiropas Savienības politikas koordināciju, nodarbinātībā, tāpat arī sociālo aizsardzību un integrāciju, un tāpat arī Eures programma ir otrs elements. Eures tīkla mērķis ir nodrošināt informāciju pārvietojamām, mobilām darba vietām un darba devējiem šajā jomā, tā lai pilsoņi varētu izmantot savas tiesības brīvi pārvietoties iekšējā tirgu. Trešā programma ir mikrofinansēšanas instruments. Tie ir mikrokredīti dažādām riskam pakļautām grupām, tāpat arī mikro, mazo biznesu izveidošana vai arī esošo mazo uzņēmumu tālāk veidošana. Un tāpat arī uh, sociālais sektors tagad ir tiesīgs saņemt mikrokredītu sākumā, mēs visi teicām, kāds ir komisijas nolūks. Šīs trīs ir ļoti atšķirīgas programmas. No sākuma mums bija ļoti daudz jautājumu par tām. Par to, kādas ir saiknes starp šīm trim programmām. Tā, piemēram, Man patika, ka bija saikne ar eh, cīņu pret nabadzību un tāpat arī citiem sociālajiem eh, mērķiem. Uh, kopīgais ietvars man tā, tāpat laikā likās, ka pietrūkst. Bet tagad mums ir programma ar jaunu nosaukumu, tā ir programma sociālām pārmaiņām un sociāl, sociālām inovācijām. Un šī programma ir vērsta uz to, lai cīnītos pret nabadzību, veicinātu sociālo integrāciju un kvalitīvu darba vietu veidošanu. Apakšprogrammās ir skaidri nospraustas prioritātes Papildus tam ir arī saistošas procentuālās līkums, kas ir jāizmanto. Uh, progresa ietvaros 50% līdzekļu uh, aiziet cīņai pret nabadzību un, lai veicinātu sociālo integrāciju un iekļautību uh, no Eures programmas turpmākā finansējuma. Ja mēs runājam par pārvietojumām, mobilām darba vietām, gan darba devējiem, darba ņēmējiem pārobežu zonās, tad tur var saņemt finansējumu arī no sociālā fonda. Manuprāt, tā būtu kļūda, ja tas būtu vienīgais finansējuma avots, un tieši tāpēc arī sarunas kļūtu tik sarežģītas. Bija sarežģīti diskutēt šo jautājumu, jo tādā gadījumā daudz ļoti noderīgi projekti vienkārši apmirtu. Mums izdevās nodrošināt to, lai pārobežu šie pierobežas projekti joprojām varētu saņemt atbalstu, jo šobrīd ir ļoti daudz dažādu divpusēju līgumi, un mums ir nepieciešams šo sistēmu kopīgi uzlabot. Par apakšprogrammām. Tātad ir kopīgs ietvars un būs ikgada plāni visām apakšprogrammām, ne tikai progresa programmai, kas bija komisijas sākotnējā ideja. Ja komisija maina savas politikas prioritātes, tad tas varēs notikt tikai ar e, konsultēties ar Eiropas partner, parlamentu un sociālajiem partneriem un nevalstiskām organizācijām. Tagad arī ir eh, panākts kompromiss, varbūt nu ne tik tāds eh, jēgpilns, kā es būtu vēlējies, bet nu tomēr. Mums bija doma arī par ceturto apakšprogrammu jaunatne un eh, nodarbinātība. Par tās iekļaušanu mēs gribējām, lai būtu projekti tieši vērsti uz cīņu pret jauniešu bezdarba Eiropas Savienības mērogā. Bet, diemžēl, Pārdoma atkal nodemonstrēja, ka nu, no viņa puses tie ir bijuši tikai tukši vārdi. Mēs gribējām kaut ko, kas nodrošinātu skaidru platformu visai Eiropas līmeņa koordinācijai. Es domāju, ka tā būtu īstā un pareizā vieta šādai visaptvarošanai programmai jaunatnes nodarbinātības nodrošināšanai, kas būtu pietiekami redzama. Uh, Bet, nu, tāpat laikā man ir eh, diezgan pieņemams šis kompromiss, ko esam saņēmuši un panākuši, un es domāju, ka tas viss dos tādu nepieciešamo grūdienu vajadzīgajā virzienā, un mēs varēsim mīkstināt eh, tās problēmas, kādas pastāv darība valstīs. Paldies, referentēs ar priekšādātājs. Jums vēlāk būs minūte vēl uh, noslēgumam uh, priekšsēdētājs saka referentei. Tad nākošais uh, komisārs uh, Andor kungs. Paldies priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Es pirmkārt gribu pateikties uh, referentei. Uh, Steinrukas kundzei, tāpat arī nodarbinātības komitejas vadītāja Berešas kundzei un visiem ēnu referentiem par konstruktīvo pieeju šim priekšlikumam. Pēc auglīgas sadarbības starp visām trijām iestādēm mēs esam nonākuši pie kopīga mērķa. Krīzes laikā arī draudošos demografiskos apstākļos un tad, kad tehnoloģiskās izmaiņas eh, ietekmē darba tirgus un arī sarežģītā sociālā situācijā šāds tiesība akts ir ļoti svarīgs. Mums ir nepieciešams Eiropas Savienības līmeņa instruments blakus Eiropas sociālajiem fondiem, lai varētu nodrošināt ietvarošu izaugsmu, nodrošināt labākas darba vietas un cīnīties pret uh, nabadzību un nevienlīdzību. Eiropas Savienība, Eiropas Savienības programmas sociālo pārmaiņu programma ir ierosinājusi 850 miljonu budžetu periodam no 14 līdz 20 gadam, lai atbalstītu dalību valstu sociālo reformu izvēršanu. Tiek iesaistīts reģionālās un vietējās uh, iestādes, sociālie partneri, tāpat arī publiskās uh, civilā sabiedrība. Uh, Eh, projekti un programmas ļaus pārbaudīt šo reformu pirms mēs eh, pastiprināsim veiksmīgākos eh, instrumentus, arī ESF dos savu ieguldījumu. Apmēram 100 miljonu eiro tiks paredzēt no tās puses šim izmēģinājumam, lai nodrošinātu jauniešiem darba vietas, lai uzlabotu situāciju vairāk riskam pakļautām grupām. grupām. Šī programma ļaus komisijai palielināt Eh, gan politisko saskaņotību, gan arī Eiropas politikas eh, mērķa saskaņotību ar Eiropas Savienības instrumentiem, stratēģijas 2020 ietvaros un palīdzēs īstenot arī Eiropas gada mērķis. Tātad, kā jau, es, kā jau tik minēts, te ir runa par trīs programmām - progress, tātad eh, nodarbinātības un sociālās solidaritātes programma, Eiros, Eures programma un Eiropas mikrofinansēšanas instruments progresā tiks pievērst uzmanību tieši jauniešu nodarbinātībai un tiks sniegts atbalsts Eiropas Savienības īstenošanai nodarbinātības, sociālās iekļautības un darba apstākļu uzlabošanas jomās, vācot pierādījumus, kopīgi izmantojot informāciju, kopīgi mācoties un pārbaudot, testējot reformas. Integrējot EURES komisija ir veikusi jau sākotnējās sagatavošanās darbības, lai veicinātu darba meklēšanas eh, schēma attīstību. Mobilitāte, jāsaka, arī varbūt ļoti spēcīgs mehānisms, lai varētu līdzināt šo līdzsvaru trūkumu Eiropas eh, darba tirgos, jo pietrūkst eh, izglītot profesionālu darbinieku, tāpat laikā arī ir milzīgs bezdarbs. Tālāk mikrofinansēšana. Šis instruments palīdzēs atbalstīt uzņēmē darbību un piedāvās platformu dažādiem eksperimentiem, kurus dalībvalsts vēl var stiprināt, izmantojot arī atbalstu no Eiropas sociālā fonda. Tātad kopā ar Eiropas sociālo fondu un uh, fondu, Eiropas globalizācijas pielāgošanas fondu. Tas būs tāds spēcīgs pīlārs uh, e, ekonomiskai un sociālajai iekļautībai uh, periodā no 2017. līdz 2020. gadam. Paldies! Danke, Herr Kommissar! Paldies. Nu, Paldies komisāru kungam. Un eh, tagad es došu vārdu dažādu komiteju pārstāvjiem. Pirmais ir Liberatska kungs, priekšsēdētājs kund, priekšsēdētāja kungs. No Eh, kokobū viedokļa raugau, raugoties, mēs vēlētos vērst uzmanību uz diviem aspektiem. Pirmais - kopējais atvēlējums finansējums un otrs - finansējuma izmantošana. Mēs eh, tiešām uzskatām, ka objektīvi raugoties, eh, kādā veidā mēs varam palielināt cilvēku iespējas atrast darbu un uzlabot sociālo iekļaušanu, tie ir galvenie uzdevumi, kurus vajadzētu izpildīt šīs sociālo pārmaiņu inovācijas programmas ietvaļo, ietvaros. Vēl bez tam uzskatām, ka tālāka caurskatāmība, lielāka caurskatāmība fondu izmantošanas plūsmā ir tikai un vienīgi vēlama. Tāpēc eh, vēlētos eh, uzteikt Stairuks kundzes eh, panākto, piemēram, mūsu komiteja komitejā bija tikai viens, kurš balsoja pret šo ziņojumu, un tas ir ļoti augsts Steinbruks kundzes darba novērtējums. Zubrers kundze lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs. Protams, šī programma ir ārkārtīgi svarīga. Vēlētos uzteikt komisijas panākto. Un eh, piekrīt tiem kolēģiem, kur apgalvo, ka šī programma palīdzēs darba ņēmējiem vieglāk pārvietoties Eiropā, meklējot un arī atrodot darbu. Šeit mums visiem ir jāuzņemās sava atbildības daļa. Protams, pārvietošanās ir viena no brīvībām, uzsver brīvībām. Mēs nedrīkstam kaut kādā veidā piespiest strādājošos braukt no vienas valsts uz otru. Ir svarīgi jauniešiem sniegt adekvātas izglītības iespējas, lai viņiem būtu ne tikai interesanti mācīties, bet arī iespējas pēc tam atrast darbu. Nu un, protams, ir ļoti svarīgi, lai mikro kredīts tiktu adekvāti izmantots. Uh, Es uzskatu, ka Eiropa daudz ir panākusi sociālajā jomā. Un arī dalību valstīs liela daļa nacionālā budžeta tiek tādā vai citādā veidā atvēlēta sociālo jautājumu risināšanai. Priekšsēdētājs, paldies! Porebas kungs lūdzu. Paldies, prieksēdētāji kungs, dāmas un kungi. 20% Eiropas iedzīvotāju dzīvo sociālās atstumtības situācijā. Un eh, es tiešām ceru, ka sociālo pārmaiņu un sociālās inovācijas programma nebūs tikai un vienīgi administratīvs dokuments, tas tiešām sniegs pievienoto vērtību iedzīvotāju dzīvē. Es tiešām ceru, ka tas ļaus visiem atrast paliekošas darba vietas. Man lielā mērā Priecē tas, ka Eiropas parlaments kā prioritāte ir izvēlējies jauniešu nodarbinātību. Mikrofinansējums ļoti svarīgs jautājums, ļoti svarīgs instruments, kā izvairīties no sociālās atstumtības. 90% no visiem uzņēmumiem Eiropā ir mazie uzņēmumi, un tieši mazie uzņēmumi daudz lielākā mērā ir pieejami kā bezdarbniekiem, tā arī jauniešiem darba atrašanā. Personīgi man svarīgi būtu uzsvērt arī vietējo varas iestāžu lomu šajā procesā. Ir ļoti svarīgi iesaistīt vietējās varas iestāžu šo jautājumu risināšanā. Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad došu vārdu runātājiem no politiskajām grupām Bulānkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlos pateikties referentai Jutai Šenrukai. Pateicoties viņai, mums izdodas eh, tagad izveidot šo programmu laikam līdz 2020. gadam. Šī programma paredz vairākus eh, izaicinājumus. Tātad jāizveido programma, kas veicina nodarbinātību un eh, darbņēmēju mobilitāti. To var paredzēt, nodrošināt labu sadarbības ar dalību valstēm Eiropas parlaments vēl stiprināt eh, partnerību pateicoties Eures. Pateicoties eh, dalībvalsts sadarbībai, var veicināt pārobežu eh, darba ņēmēju mobilitāti. Un tā cilvēki var rast arī labāku savu potenciālu piepildījumu, ja viņu dalībvalstī tas nav iespējams. ir paredzēts apvienot trīs instrumentus vienā programmā, nezaudējot katras programmas, ka, katra instrumenta mērķi. Šai programmai jābūt labi koordinātai un jānodrošina arī konkrēts eh, budžeta īpatsvars šai programmai un jāparedz eh, pārsektoru veidā atbalsts jauniešiem darba vietu rašanai. Pēdējais izaicinājums ir izveidot dalībvalstis, stiprinot uzņēmumu izveidi, stiprinot mikrofinansējumu pieejamību. Un es uzskatu, ka īpaša uzmanība jā, jāpievērš tiem uzņēmumiem, kas tiek uzskatīti par sociāli veiksmīgiem. Un sociālie eh, eksperimenti arī ir jāveicina. Es ceru, ka valdības radīs pareizos instrumentus, lai risinātu ekonomiskas krīzes izraisītos izaicinājumus, pateicoties šiem instrumentiem. Paldies, Derdēna kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji komisāru kungs, dārgie kolēģi. Finansējums sociālā jomā Eiropas Savienībā jau plaši tika apspriests šeit, arī sociālā fonda gaismā par to esmu gandarīts. Šī programma eh, paredz jaunu, inovatīvu politiku. Un īpaši veiksmīgi sarunas ir arī bieži sajūtu. Šteidru, ka var tikai uzteikt viņas darbu pie šīs programmas, kas apvienos trīs iepriekšējas programmas ar skaidriem mērķiem un finansējumu programmai, ir jārisina nabadzības, sociālās atstumtības, bezdarba problēmas. Eiropai ir jāsniedz īsten pievienotā vērtība, tai jābūt ir reizinātāja spēkam reģionālā un plašākā dalībvalsts līmenī. Šie elementi būs īstenojami pateicoties Eiropas parlamenta ieguldījumu. Paldies! Paldies, Harkins kundze, lūdzu! Paldies! Vēlos uzteikt referenti. Viņi tiešām ticēja šai programmai un darīja viss, kas bija viņas spēkos, lai rastu efektīvs un īstenojums risinājums. Esmu vīlusies, man jāsaka, ka finansējums šai programmai ir samazināts. Īpaši augsts vērtēja mikrofinansēšanas programmu, uh, kas paras 25 tūkstošus eiro tiem cilvēkiem, kur, kuriem draud bezdarbs. Un tas arī palīdzēs uzņēmumiem, kam grūti iegūt finansējumu. Šāda programma palīdzēs uzņēmējiem, jo īpaši jauniem uzņēmumiem viņu mikrouzņēmumu izveidē. Kopš 2010. gada jau vairāk par 7000 uh, um, uzņēmēju ir izmantojuši šādu veidu programmu. Uh, ar 50 miljārdu eiro finansējumu kopumā. Esmu vēlreiz priecīga pārstāvēt savu grupu šīs programmas gaismā. Mana valsts īri ir izmantojusi mikrofinansēšanas instrumentā ar vienu no 15 valstīm, kas šādi rīkojušās. Šī programma nāk par labu jauniešiem, jo īpaši jauniešiem, kam uh, nav viegli uzņem, uzņemties atbildību, veidojot savu uh, uzņēmumu, jo bankas nevēlas tos atbalstīt. Šī programma veicinās pašnodarbinātību un uzņēmēju darbību eh, tu grupu vidū, kam būtu grūti iegūt finansējumu pirmajiem soļiem. Es varu tikai novēlēt visām dalībvalstīm izmantot šo programmu. Esmu priecīgi par to, ka Eures virza savu darbību uz eh, mobilitāti Protams, mobilitātei jābūt ir brīvprātīgai un ceru, ka komisija un dalībvalstis novērtēs, um, novēros mobilitātes tendences, lai novērs nelabvēlīgās uh, tendences. Paldies, Šotar kundze. Paldies, priekšsādātāji, komisāra kungs, kolēģi. Parlaments, manuprāt, ir nonācis pie laba kompromisa ļoti sarežģītos apstākļos, un es eh, pilnībā to atbalstu no savas puses. Es ļoti pozitīvi vērtēju šo robežu reģionu, pierobežu reģionu iekļaušanu, un ar parlamentu apņēmību mums ir izdevies nodrošināt 18% no kopējā eh, finansējuma apjoma un paredzēt to tieši Eiropas Savienības robežu, pierobežas rajoniem, un tas ļaus arī šiem rajoniem uh, turpināt to darbu, kas jau ir noticis septiņus gadus. Būs jaunas pārobežu sadarbības formas, partnersadarbība, un es domāju, ka tā ir ļoti laba ziņa. Euras pārobežas sadarbībām, kas jau pastāv. Absurdais komisijas ierosinājums finansēt šīs partnerības no Eiropas sociālā fonda. Tas tika noraidīts jo ir pilnīgi skaidrs, ka tas tikai nogalināt šīs partneru eh, sadarbības Eiropas sociālajām fondam ir nepieciešams nacionāla līmeņa atbalsts, un šajos apstākļos nebūtu iespējams nodrošināt pārobežu palīdzības programmu funkcionēšanu. Robežas reģioni, kur ir daudz mobīlie strādājošie, kuri dzīvo vienā un strādā citā valstī, ir svarīgi, lai šie cilvēki zinātu par savām tiesībām, lai viņi neapmaldītos sociālo drošību sistēmu um, gaiteņos. Un mums ir nepieciešams šiem cilvēkiem palīdzēt Eiropas līmenī, un tāpēc ir nepieciešama politika. Vēl viena noslēdzošā piezīme par mikrofinansēšanas instrumentu. Te Eiropas parlaments ļoti skaidri paudzis savu nostāju. Mēs jau teicām, ka mikrokredītiem ir jāplūst uz uzņēmumiem, kuriem pretējā gadījumā nebūtu piekļuva kreditēšanai. Mikrofinansēšanas instruments paredz tikai nelielas uh, summas un uh, tika norādīts, ka varbūt piešķīrumu būtu jāpiešķir uh, izmēģinājumu projektiem, bet es gribētu aicināt dalību valsts uh, nodrošināt arī mikrofinansējumu plašākā mērogā un ļaut arī citām iniciatīvām iegūt no tā, ne tikai šiem izmēģinājumu projektiem. Tas ļaut uzņēmumiem, kuriem nav piekļuvis kredītiem atvērtā tirgū, tas tātad ļautu šiem uzņēmumiem turpināt savu darbu un rast eh, kaut kādu risinājumu bezdarbam. Tātad programma ir ļoti laba un tai ir labs potenciāls, lai tā būtu veiksmīga. Domāju, ka koplēmums, eh, iesaistot parlamentu, ir ļāvis eh, gūt lielu papildināto vērtību šim projektam. Paldies, Vanderkamens kundze nākošā. Paldies, priekšsādātāji. Nīderlandes pilsoņu ikdienu pieredzi, kādas ir sekas, ka tiek pieņemta, apstiprināta nepareiza Eiropas Savienības politika. Mums ir nepieciešams politika veidot no apakšas uz augšu. Un, un šobrīd jāsaka, atbildības trūkst. Komisija nāk uh, klajā ar nā, uh, pilnīgi tādiem vaiprātīgiem priekšlikumiem. Tie vienkārši tiek izkopēti no dažādām teorētiskām uh, grāmatām. Es domāju, ka cilvēkus nepieciešams tuvināt politikas uh, definēšanai, formulēšanai. Mana partija PVV uzskata, ka dalību valstu parlamentiem un dalību valstu nacionālajām partijām jānosaka prioritātes un nevis jāatstāja viss uh, uh, šis jautājums loks Briseles birokrātu ziņā. PVV uzskata, ka šāda veida sociāli eksperimenti uh, Uh, nebūtu veicami un vajadzētu līdzekļus atgriezt atpakaļ dalību uh, valstīm un nevajadzētu šādas schēmas vairāk izgudrot. Paldies! Un Bastas kundze nākošā. Paldies, priekšstādātāji! Gribu sveikt referenti, pateikties par ļoti labi veikto darbu un pozitīvi vērtējumu komisāru teikto mums uh, ir skaidrs, kādas ir, kāda ir bijusi krīzes ietekme uz nodarbinātību un kāda ir sociālā situācija dažādās dalībvalstīs. Tā ir ļoti atšķirīga. Ietekme uz vienu dalībvalstu savukārt ietekmē situāciju citās dalībvalstīs, un tāpēc ir nepieciešama koordinēta rīcība gan Eiropas Savienības, gan dalībvalstu līmenī. Vai nu mēs te runājam par nodarbinātību vai cīņu pret nabadzību, tāpat arī par darba apstākļiem. Uh, vai arī par sociālajiem mērķiem, uh, stratēģijas 2020 ietvaros. Mums ir nepieciešams radīt jaunas programmas, tādas kā, piemēram, uh, nodarbinātībai un sociālajai integrācijai. Jāintegrē programmas, kurās ir ietverts šādas prasības. Tātad Eures un Eiropas mikrofinansēšanas uh, instruments ir ārkārtīgi noderīgs. Mums jāatcerās, ka dalību valsts kas cieši no bezdarba, it īpaši jauniešu vidū, tur šī situācija ir ārkārtīgi smaga. Nodarbinātības un sociālās integrācijas programmai jānovada pie darba vietu veidošanās, jāveido, jāveicina brīvprātīga mobilitāte, kas palīdzētu visvairāk riskam pakļautiem mūsu sabiedrībā. Paldies un vārds eh, Estrēlas kundzei. Paldies priekšsēdētāji, es gribētu sākumā pateikties Steinbruks kundzei par izcilo darbu un paldies viņai par uh, to, kā tika atbalstīts komitejas priekšlikums. Šis ir ārkārtīgi svarīgs elements sociālajā politikā. Mums ir jāņem vērā jauni darba tirgus modeļi. Jāsaskaņo darbs ar ģimenes dzīvi, gan sievietēm, gan vīriešiem. Darba apstākļi ļoti lielā mērā ir atkarīgi no tā, vai ir atbalsta struktūras ģimenes dzīves nodrošināšanai un vai ir labas atbalsta sistēmas mātēm un tēviem. Mums tas viss ir jākombinē ar piekļuvu mikrofinansējumam, un tādējādi jādod ieguldījums uh, uh nosprostiem mērķiem. Paldies! E, Frau Esāja Sāri. Un tagad e, Esājas kundze, lūdzu, godātais priekšsēdētāja kungs, godātais komisāra kungs. Padomē mēs jau novērtējam šo darbu ar ļoti augstu atzīmi, jo nākotnē jaunām darba vietām būs nepieciešama gan jauna izglītība, gan arī jaunas prasmes pārvietoties. Šobrīd mēs pāri par diviem procentiem eiropiešu strādājam un dzīvojam citā dalību valstī. Ekonomiskā krīze un arī struktūrālas eh, izmaiņas, kā piemēram globalizācija, iedzīvotāju novecošanās un arī migrācija, pieprasa, lai mūsu ekonomiskā struktūra būtu daudz eh, labāka. Un eh, šai ekonomiskajai struktūrai ātri jāmainās. Mums ir nepieciešams gan tādas prasmes, ko prasa patiesā situācija, gan arī uh, vairāk uzmanības vērst uz tām nozarēm, kurās tiešām ir reāls bezdarbs. Mums ir nepieciešams atbalstīt ekonomisko konkurenci, bet tam ir nepieciešama gan profesionāla sagatavotība, gan arī cilvēki, kur ir brīvi no aizspriedumiem. Šīs sociālās inovācijas programmā ceru, ka būs vairāk uzsvērts tas, kas ienāk darba tirgu kā jauns izaicinājums. Un tomēr es uzskatu, ka, piemēram, eures izveidotais tīkls tiks tālāk arī atbalstīts. Un e, uzsāktais pilotu projekts daudzās darba vietās ļāva piesaistīt jauniešus, un tas ir bijis ļoti pozitīvi novērtēts. Un es tiešām ceru, ka šī jaunā programma saglabās šos euros izaicinājumus. Prieksēdētājs, paldies, un tagad eh, Kostelo kundze lūdzu. Paldies, prieksēdētāja kungs, arī es vēlētos sveikt referenti. Šī jaunā vienkāršotā programma apvieno trīs iepriekšējās programmas - Progress, Eures un mikrofinansēšanas instrumentu. Mikrofinansēšanas instruments ir ļoti svarīgs instruments, kas ļauj aizņemties līdz 25 tūkstošiem eiro un radīt jaunu uzņēmumu. Eures eh, ļaus labāk rast iespēju atrast darba vietu citā darba vietā. Šobrīd ir miljoniem jauniešu bezdarbnieku Eiropā, un, piemēram, īrijā manā valstī ir ļoti svarīgi uzsvērt to, ka jauniešiem būtu jāvēlas doties uz citu valstu, lai iegūtu gan pieredzi, gan arī valodas zināšanas, un Eurostam varētu palīdzēt. Īpaši vēlētos sveikt referenti par to, ko viņi ir sasniegusi. Un mani priecē arī tas, ka 20% no tiem 500 miljoniem progress programmas ietvaros ir ticis novirzīts tieši uz jauniešu darba vietu izveidošanu. Un, protams, mikrofinansējuma instrumenti arī svarīgi. Mums ir jāvienojas par iesaistošu sociālo politiku. Prieksēdētājs, paldies! Un, uh, Eh, tagad mēs pārējām pie, eh, pie brīvā mikrofona. Vai nē, nē, nē, saka priekšsēdētāja kungs, Havita kungs vēl ir palicis. Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs. Ja sociālā ekonomika vēlas attīstīties, tad 70 eh, tūkstoši sociālo uzņēmumu un manā valstī miljoniem šobrīd mēģina atrast darbu. Ir dažādi Eiropas finansējuma instrumenti, kuri E, palīdz manā vēlēšana iecirknī visnabadzīgākajiem. Vēlētos griezties pie komisāra, lai tiktu saglabāts e, tā saucamais sociālais bizness, lai tiktu saglabāti sociālie uzņēmumi un joprojām mazie uzņēmumi. Lielbritānijā ir vislielākie zaudētāji krīzes apstākļos. Ir jādomā arī par cilvēku ar īpašām vajadzībām un eh, sadarbojoties ar organizācijām, kuras eh, palīdz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, mēs to varētu panākt. Mēs zinām, ka mērķis, kuru esam izvirzījuši, ir sociālas izmaiņas, un to sasniegt ir ārkārtīgi grūti. Es novēlu šai programmai visu to labāko turpmākajā dzīvē. Paldies, un tagad Andorkungs lūdzu. Prieksēdētāja kungs, godātie deputāti, vispirms vēlētos pateikties pilnīgi visiem, kur piedalījās šajās debatēs, un pilnīgi visiem tiem, kuri uh, izteica atbalstu komisijas ierosinātajam jaunajam instrumentam. Steinbruks kundzē vēlētos pateikties par to, ka tā tik ļoti veiksmīgi savā ziņojumā ir iekļāvusi visus komisijas priekšlikumus un uzmanību vērsus uz ļoti detalizētiem aspektiem. Jo tiešām, kā jau šeit izskanēja, instrumentam atvēlētais finansējums ir samazināts salīdzinot ar sākotnējām aplēsēm. Mēs tiešām ceram, ka kvalitatīvi izmainot izmano, izmantojot šo naudu, mums izdosies ko panākt. Šis e, instruments tiešām var kļūt par būtisku instrumentu Eiropa 2020 mērķu sasniegšanā, bet tikai tad, ja mēs uzsvaru liksim uz sociālo integrāciju. Mums ir jārunā par to, kā savienot darba un privāto dzīvi, kā vairāk iekļaut imigrantu kopienas sociālajā aspektā, un visiem šiem momentiem būs svarīga joma, un par to ir jārunā, ja mēs vēlamies veicināt nodarbinātības pieaugumu un apkarot nabadzību. Arī pārvietošanās brīvība un pārvietošanās iespējas darba tirgu ir ļoti svarīgas. Mums ir jāveicina strādājošo pārliec, pārvietošanās. Eures programmas sadaļai ir jākļūst spēcīgākai, informācijas sniedzošai, un tāpēc par eures īstenošanu mēs piestrādāsim atsevišķi. Mani priecēja tas, ka dzirdēju atbalstošus teikumus mikrofinansēšanas instrumenta virzienā, to izteica vairāk deputāti, un arī par to, ka tam ir bijusi pozitīva loma sociālajā iesaistīšanā apvienotajā karalistē. Mikrofinansēšanas kapacitātei ir jāturpinās nākamajā finanses periodā. Un tiešām ir taisnība, ne visas dalību valsts ir varējušas izmantot mikrofinansēšanas instrumentu. Es tomēr vēlētos griezties pie tām dalību valstīm, kuras nav izmantojušas šo mikrofinansējums instrumentu. Vēlētos griezties pie dalību valstīm ar lūgumu tomēr pārdomāt un izmantot to, jo tas ir ļoti labs investīciju veicinošs instruments. Pēdējā gadā pozitīvu piemēru ir daudz, un eh, to mēs varētu izmantot gan par savu veidu ideālu, gan radošuma pamatu. Jā, tiešām komisijai ir jāuzņemas atbildība, un DG Employment to arī dara. Un es tiešām ceru, ka šā instrumenta īstenošanā dzīvē mēs varam cerēt uz jūsu tālāku atbalstu. Paldies! Hinweis, wir beenden die Aussprache. Paldies! Turpiniet priekšsēdētājs, līdz ar to esam noslēguši debates. Um, tikai pēdējais vārds vēl Šteinrukas kundzei. Paldies visiem, kas šeit izteicās un visiem tiem, kas ir pauduši arī kritiku. Man te ir labi patikt, ja jūs vairāk būtu piedalījušies šīs programmas veidošanā. Uh, Eiropas pilsoņi jums tikai pateiktos par to. Šie, šī programma izveidos jauns darba vietas, palīdzēs arī jauniešiem atrast darbu. Komisāra kungs, jums ir taisnība sakot, ka esam sasnieguši mūsu mērķi, kaut arī līdzekļi mums bija ierobežoti. Es domāju, tas mums palīdzēs sniegt atbalstu mūsu pilsoņiem. Un vēlreiz paldies par jūsu atbalstu. Paldies, Steinruks kundze, jums priekšsēdētājs. Līdz ar to debats noslēgušās par šo jautājumu. Un balsošana notiks rīt 2012. Pāriem pie nākuša darbu kārtības punkta - ekonomikas un monetārās savienības sociālā dimensija. Tas ir mutisks jautājums, jau jautājums, uz kuru jāatbild mutisks komisijai.